madame la présidente Sākam plenārsēdi un tad došu vārdu jums. Vai jūs vēlaties piedalīties brīvā mikrofona procedūrā? Labi. Tātad atsākam plenārsēdi. Man būtu viens paziņojums. Saskaņā ar politisko grupu vienošanos es piedāvāju.